Right, good afternoon, everybody. Labdien visiem! Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt sēdi. Redzu, ka ir ieradušies visi referenti, viņi arī varētu varbūt ieņemt vietas. Pirmais darbkārtības punkts šo pēcpusdienu ir viedokļu apmaiņa par ārpusbiežas atvisinājumiem, centrālajiem darījuma starpniekiem un darījuma reģistriem. Uh, Referents ir Langenkungs un uh, gribētu viņam uzreiz dot vārdu. Lūdzu, Werner. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsādātājs kundze. Aizmurējās rindas jau ir aizpildītas, priekšējās rindas, kur sēž deputāti, vēl nav aizpildītas. Gribētu izteikt trīs sākotnējās piezīmes. Pirmkārt, padomas darba grupa jau vairāk kārt ir tikusies, un komisijas priekšlikumā ir piedāvāts izmaiņas. Manuprāt, tās visas tomēr nav piemērotas, uh, lai izpildītu šī priekšlikuma uh, uh, mērķi, proti regulēt labāk šo te ārpus biržas atvesinājumu tirgu. Otrakārt, tagad ir Ungārijas prezidentūra pārņēmus no Beļģijas prezidentūras šo dokumentu, un uh, Šeit ir uh, principāls jautājums, kas ir jāapspriež, proti vai tā kā Ungārijas prezidentūra piedāvā uh, paplašināt to mm, šo pretrunā G20, pretrunā komisijas priekšlikumam, vai šo priekšlikumu varētu paplašināt uz visiem atvesinātiem finanšu instrumentiem. Es negribu slēpt savu viedokli, ja tas notiks, tad uh, biržās eh, tirgotie eh, atvesinātie finanšu instrumenti nekādas eh, problēmas nesagādāja, un šeit ir nodrošināts caurskatāmība un tā tālāk, tāpēc es domāju šāda um, slēpta padomas priekšlikuma, sanojas komisijas priekšlikuma atve, paplašināšana nav pieņemama, jo, ja padoma vēlas arī šos uh, finanšu instruments reglamentā, tad vajadzētu šeit izdarīt atsevišķu priekšlikumu. Treškārt, e, mēs e, esam pasūtījuši trīs dokumentus mūsu pašu zinātniskajam dienestam. Tie sākotnējā e, versijā bija pieejami tikai piekdien, tie vēl nav galīgajā versijā pieejami, un šie brīfinga dokumenti ir eh, referentiem, darbiniekiem un ēnu referentiem nosūtīti Bocas kundze, Miničī kungs, Rakon Fans, Svinbērnas kundze un Glūtas kungs. Šie trīs ziņojumi vēl ir eh, jāizstrādā un jāizvērtē. Šeit ir runa par eh, septīto pantu, par klīringas lieksni un par centrāliem darījumu starpniekiem. Un par šo te Franka Doda likumu, kas ir ASV priekšlikums un par komisijas priekšlikumiem. Un šī iemesla dēļ es gribētu tikai pēc šodienas diskusijas sagatavot savu galīgo ziņojumu un trešdienas vakarā tad nosūtīt sekretariātam. Tas šeit ir pieejams, ir 99 grozījumi, no kuriem uh, virknei. Virkne ir pārņemta no padomas uh, diskusijām neliela daļa, un no tiem, uh, un tad vēl daļa tika ņemta no Eiropas centrālās bankas atzinuma, un daži uh, grozījumi jau ir iekļauti juridiskās komitejas atzinumā, un tā, tad es mēģinu tagad uh, apkopot šo situāciju, un pēc tam es izvērtēšu šos trīs atzinumus, un tad trešdienas gaitā mēs šo ziņojumu nosūtīsim sekretariātam, lai varētu ievērot tulkošanas un otrās apspriedas termiņus. Pirmā apsprieda tika paredzēta šodien, un tātad pirmā apspriešanās šodien viedokļu apmaiņa un ziņojuma prezentācija, to es tūlīt darīšu arī mutiski. Un Otra prezentācija ir paredzēta 28. februārī. Termiņi grozījuma iesniegšanai 15. marts. Šo grozījumu apspriešana un kompromisu grozījumu apspriešana 4. aprīlī un balsojums ekonu komitejā 20. aprīlī. Plenāra sēdē tas varētu tikt skatīts jūnijā ar sekretariātu un priekšsēdētāju, tā mēs vienojāmies par šo norisi, un es domāju, ka tādējādi mēs esam uz pareizā ceļa ar šo priekšlikumu, ja to tā ievērosim, būsim ievērojuši arī visus noteiktos termiņus. Un varētu teikt, ka padomes plāns līdz pavasara samitam pieņemt uh, galīgo priekšlikumu. Šis plāns varbūt ir labs, bet padomē vajadzētu sākt pierast pie tā, ka viņi nevar vienkārši plānot savu darbu, nesaskaņojot to ar uh, parlamentu. Un uh, parlamenta pozīcija šeit ir skaidri jāpauž. Tagad par grozījumiem. Gribu nosaukt šeit svarīgākos punktus. Pirmkārt, aptvērums. Ja piemērošanas jom to jau minēja padome, mēģinās uh, šo regulu attiecināt uz visiem atvisinātiem finanšu instrumentiem, bet um, ir arī bloķējušais vairākums, kas katru dienu pieaug, kā es dzirdu, un padomes um, pamatojums ir, ka ap, apgro, aprobežojoties tikai ar ārpus biržas atvesinājumiem, uh, tiktu atstāts neregulēts būtisks tirgus daļas. Es savā ziņojumā uzsveru, ka Šeit ir tieši runa par ārpusbiežas atvesinājumiem, kas ir 80% tirgus, 20% tiek tirgoti biržās un citās caurskatāmās platformās, un tie nav izraisījuši finanšu krīzi, un par tiem arī nav runa šajā komisijas likumdošanas priekšlikumā. Un es domāju, ka ja mēs uh, uh, izsveram visus par un pret, tad mēs varam teikt arī to, ko Ungārijas prezidentūra man pa šo laiku ir paziņojusi. Nav nemaz eh, īsti zināms, eh, vai vispār vajadzētu paplašināt šo jomu, tas vēl nav skaidrs, bet par to mēs varam diskutēt. Es domāju, ka eh, mums jāvadās pēc G20 paziņojumu, kur bija runa par ārpusbiežas atvasinājumiem, tas pats attiecas uz uh, klīringu, jeb tīrvērti un uh, tirdzniecību. Tirgiem ir jābūt attiecīgiem noteikumiem. Šeit ir atšķirīgi noteikumi, tāpēc ir, uh, var arī nodalīt šos ārpusbiežas atvesinājumus. Uh, klīrings uh, šobrīd. Uh, Labi darbojas, regulētajos tirgos to nevajag ieviest, uh, regulējums ir vajadzīgs vēl ārpusbiežas atvesinājuma tirgos. Un vēl viens svarīgs temats ir arī Uh, Franka Doda likuma īstenošana ASV, kur uh, tiek ieviest noteikumi attiecībā uz ārpus biržas atvisinājumiem. Un ja mēs šo aptvērumu paplasnāsim, tad, uh, ja Eiropas Savienībā būs plašāks režīms, tad mēs zaudēsim konkurencē. Un mēs taču nevēlamies, ka šeit ir atšķirīgi noteikumi. un eh, jābūt ir vienādiem noteikumiem. Tāpēc gribētu šobrīd pateikt, ka rīt es runāšu ar Ungārijas padomas prezidentūras pārstāvjiem, un ja kolēģi mani atbalstītu, paturot šo aptvērumu, tad eh, padome šo te eh, šīs izmaiņas, ko Eh, tā ir veikusi simts punktos, izsvītrojot ārpus biržas šo formulējumu, to tad varēs nākamajā sēdē vienkārši atcelt. Vēl viens svarīgs temats - jautājums par izņēmumiem šajā regulā. Pirmais pāns. Šeit ir virkne pamatot vai mazāk pamatotu lietu, kur ir eh, mērķis atsevišķus eh, tirgus dalībniekus tā vispārīgi izslēgt. Tātad šis vispārējais izslēgums eh, no šīs regulas aptvēruma ir pretrunā starptautiskiem nolīgumiem, un tas rada problēmas. Es labāk piedāvātu, ka mēs saprātīgi veidojam šo te klīringas lieksni, un tad šādus izņēmumus paredzam, bet nevis tādu vispārējumu izņēmumu paredzam. Šeit ir dažādi priekšlikumi ar dažādiem pamatojumiem. Pirmkārt, tās ir eh, valsts bankas, ir publiskās bankas. Šeit tiek piedāvāts, ka bankas, kas pašas uh, tirgojas ar ārpusbiežas atvesinājumiem, uh, būtu kā val, publiskās bankas, bet šādu ierobežojumu varētu šeit uh, Uh, attiecināt uz bankām, kas simtprocentīgi pieder valstī. Šeit var par to diskutēt, ja runa par attīstības bankām un tā tālāk, bet šis norobežojums un iz, izņēmums šeit ir diezgan sarežģīts. Es šeit uh, pievienošu pārbaudas iebildi uh, kā pamatojumu. Ir virkni kolēģi, kas grib izslēgt šeit pensiju fondus tā vispārīgi no aptvērumu. Protams, ir dažādi veidi eh, pensiju fondiem. Pensiju fondi arī ir atšķirīgi Eiropas Savienībā, un šis punkts mums ir jāapspriež. Es gribētu piedāvāt par šo konkrēto punktu, par pensiju fondiem, varbūt pieaicināt vēl uh, ārējos ekspertus. Treškārt ir vēlme izslēgt tos tirgus dalībniekus, kas darbojas citā segmentā, proti enerģijas tirzniecības jomā. Tur eh, būšot paredzēta atsevišķa regulācija, lai tirz, eh, kontrolētu tirdzniecību. To gatavo tagad enerģētikas komisārs, bet eh, nav tas vēl pieņemts. Un arī šeit es izvēlējos tādu variantu, ka es pievienoju apsvērumu ka šajā gadījumā, kur ir pilnīgi līdzvērtīgs regulējums, kas pilda to pašu mērķi, tad uh, komisija var veikt šādu izņēmumu, uh, bet šajā priekšlikumā šo izņēmumu nevajadzētu minēt. Tātad komisija pati pēc tam to var darīt. Uh, Tad ir viens konkrēts uh, gadījums, tie ir atvesinātie apdrošināšanas uh, instrumenti. Šeit ir daži tādi instrumenti, uh, kas ir vajadzīgi, lai apdrošinātu uh, dažādas finanšu uh, instrumentus. Arī šie atvesinātie finanšu instrumenti ir uh, jāpārskata, bet ja nebūs izņēmums. Uh, Tad vēl šie te dažādie vērtspapīru instrumenti, kuri šīs uh, uh, institūcijas apgalvo, ka tās ir uh, vērsts par investīciju uzņēmumi, kas netirgojas ar atvesinātajiem instrumentiem. Šeit būs jāpārskata, kāpēc uh, tos nevarētu skatīt kā Eh, finanšu darījumu starpniekus. Šeit ir runa par citu jomu. Es ceru, ka ar šiem tiešajiem izņēmumiem likuma tekstā mums vajadzētu būt atturīgiem, jo pretējā gadījumā tiek apdraudēts viss šī pasākuma mērķis, bet tādiem īpašiem gadījumiem uzņēmumiem, kas uh, tikai eh, nelielu daļu savas darbības uh, saist ar atvasinājumiem, tur un arī citiem uzņēmumiem, kur, piemēram, eh, šie atvesinātie finanšu instrumenti tiek izmantot kā nodrošinājums apdrošināšanas jomā. Tur mums būs jāprasa no komisijas papildus pētījumu, bet sākotnēji nevajadzētu tos uzskaitīt kā izņēmums, izņemot Bāzeles starptautisko maksājumu banku, kas Eiropas Savienības līmenī un arī pasaulē pilda būtisku mērķi, un tas atbilst arī tam priekšlikumam, kas ir izteikts uh, padomas diskusijās. Tad eh, par to, kāda būs izņēmumi, ir nākamais punkts pēc tam. Tie ir eh, nefinanšu darījumu starpnieki. Šeit ir virkne problēmu, kā viņus eh, precīzi definēt un norobežot. Uh, Manuprāt, tas noved pie tā, ka šeit šis priekšlikums ir jāgroza. Padoms priekšlikumā uh, tiek paredzēts svītrot informācijas slieksni, no kura tad uh, šiem darījuma starpniekiem būs ziņošanas pienākums. Un es dzirdu padomē eh, plašu vairākumu, ka tas varētu būt konflikta gadījums, konflikta punkts. Uh, Un es domāju, šo te informācijas slieksni var svītrot, no kur sāk ziņošanas pienākums, ja būtu kaut kāda veida de minimis noteikums uh, attiecībā uz ziņošanas pienākumu, lai katrs atsevišķais uh, punkts vēlākā posmā par to nav jāziņo, bet ja ziņošanas pienākums ir izpildīts, tad pēc uh, transakcija reģistra uh, ieviešanas varēs pārbaudīt, vai attiecībā uz MVU būtu iespējami izņēmumi vai nē, un tas arī būs eh, uzdevums komisijai to pārbaudīt. Tāpēc es pārņēmu šo informācijas sliekšņu svītrošanu, bet eh, tā pašā laikā es izteicu priekšlikumu padomāt par de minimis noteikumu MVU. Sarežģītāks ir šis eh, tīrvērtas, jeb klīringas lieksnis. Uh, sākot no kura ir vērtspapīri jāpakļauj klīringam. Šeit ir virkni dažādu problēmu, un es gribētu mēģināt to tā paust, ka klīringa slieksnis nefinanšu darījumu starpniekiem e, visiem tirgus dalībniekiem ir ļoti būtisks lielums, un tāpēc šeit man ir e, arī tieši priekšlikumi no tirgus dalībniekiem, no dalību valstīm, no uzraudzības iestādēm tādas esmu saņēmis, bet uh, tie visi, protams, neaizstāja ESMA vai komisijas lēmumus, bet tie uzstāja tikai kritērijus. Un šos kritērijus varētu pirmajā pielikumā atsevišķi uzskaitīt, bet šādu priekšlikumus nepieņēmu, jo standartizācijas problēmas attiecībā uz līgumiem ir viens jautājums, un otrs jautājums ir atvesinājumu klasifikācija pēc to riska intensitātes. Mēs uh, zinām, ka uh, kredītsaistību mīmaiņas līgumi ir visriskantākie, un uh, procentu derivāti, atvesinātie instrumenti un uh, citi uh, ir jāskat savādāk. Uzņēmumiem īpaši svarīgi ir tas, lai viņu normālās ikdienas aktivitātes, ko, tā, ko tie veids, iepērkot izaivīles, veicot investīcijas, lai tās šeit netiktu iekļautas. Un tāpēc priekšlikums, kas parādās arī šie divos šajos atzinumos, ir iekļaut šeit divus dažādus sliekšņus. Pirmkārt, kvantitatīvu slieksni un kvalitatīvu slieksni. Uh, kvalitatīvais slieksnis attiektos uz uh, tirgus situāciju, es atvainojos uz uzņēmumu situāciju tirgu, būtiskumu tirgu, to es nepieņemšu. Šajā atzinumā tiek piedāvāts 0,1% tirgus daļa, tirgus segmentā vai konkrētā atvesinājuma tirgū. Mēs zinām, ka Eh, šis tirgus ir 610 uh, miljārdi, jeb triljoni uh, visā pasaulē, un tad tas ir milzīgas summas, šis 0,01%. Tas nozīmē, ka šis priekšlikums uh, būtu vēl jāpārbauda. Otrs punkts ir uzņēmuma riska kritēriju. Proti, mēs orientētos pēc bilances summas, pēc kredīta riska vai pēc citiem faktoriem. Un tikai tad, ja šie faktori tiktu izpildīti, abi šie faktori, tā ir priekšlikumā rakstīts, tad notiek klīrings, un tas būs sarežģītākais ESMAS un Eiropas komisijas uzdevums noteikt šo te klīringas uh, lieksni. Līdz 2012. gada vidum tas ir jāizdara. Un es varu tikai pateikt, ka tas no uzņēmuma viedokļa būs pats svarīgākais, kur tiks noteikts šis slieksnis. No otras puses, protams, varētu vislabāk rīkoties standartizēt līgumus, un tas Un to nākamā solīja esma pārbaudīt, vai MVU var ievies de minimis noteikumu. To varētu darīt. Saskaņā ar uh, dokumentu būs tā, ka šajos uh, nefinanšu darījumu starpnieku gadījumos šis te klīringa pienākums, protams, maksās naudu. Tas ir skaidrs uzņēmuma darbības transakcijas šeit netiks ņemts vērā, aprēķinot šo klīringas slieksni, tas tā ir rakstīts šajā priekšlikumā. No otras puses nevar teikt, ka uzņēmumi tā vispārīgi uh, nesaskars ar riskiem atvesinājumu dēļ, un tāpēc saskaņā ar uh, starptautiskajiem noteikumiem pārbaudi ir jāveic. Vēl viens punkts ir, kad iestājas klīringa pienākums. Uh, vai pēc vienreizējas sliekšņa pārsliekšanas tas iestājas, vai tikai vēlāk. Mans priekšlikums būtu šo pienākumu iedarbināt tikai tad, ja 90 eh, dienās pēc kārtas eh, šis slieksnis, kas ir noteikts, tiek pārkāpts. Pēc tam uzņēmiem jādod sešu mēnešu laiks pildīt savu klīringa pienākumu. Attiecībā uz jauniem līgumiem tas būtu attiecīgā uh, uz uh, uh, jau no paša sākuma. Un papildus es gribētu piedāvāt, ka attiecībā uz vecajiem līgumiem, tātad klīrings attiecībā uz jau pastāvošiem līgumiem, tad tiktu ņemt vērā tikai tie atvesinājumi, kas vēl ir uz minimālo divu gadu, vismaz viņiem divu gadu termiņš vēl ir palicis. Ja mēs e, vienā dienā, ja tiek vienā dienā pārsniegt šis slieksnis, kā tas pēc komisijas priekšlikuma izskatās, uzreiz uh, uzliktu klīringu pienākumu visiem atvasinājumiem, tad tas uh, daudziem uzņēmumiem pārslogot pašu kapitālu un uh, riska samazināšanai tas nav nepieciešams. Un tāpēc šeit varētu ieviest tādu pakāpenisku procedūru. Un ja šo klīringa pienākumu skata saistībā ar vēlamajiem izņēmumiem, tad es domāju, ka tas, eh, tā pieeja, ko es gribu izvēlēties, manuprāt, tā ir pareizā. Protams, mums ir vēl viens jautājums, tā ir um, mācu uzņēmuma, meitas uzņēmuma attiecības. Es piedāvāju meitas uzņēmumiem, ja tie ir konsolidēti bilancē, uh, proti vismaz 50% ir mācu uzņēmuma īpašumā, tad eh, arī pārobežu kontekstā, tātad aktivitātēm ar trešajām valstīm šeit nebūtu jāparedz papildus klīringa pienākums, jo klīringa pienākums, protams, arī startautiski darbojošos uzņēmumos, tie jau arī tie, kas visvairāk izmanto atvasinājumus, uh, iespējams tas būtu jēdzīgi darīt arī ārpus Eiropas. Piemēram, ja uzņēmums uh, ir ar uh, juridisko adresi uh, Eiropā, bet liela daļa aktivitāšu ir ārpus Eiropas, un ja mēs šeit to neņemt vērā, tad mēs zaudētu šo iespēju veikt klīringu šiem uzņēmumiem. Tad ir nākamais jautājuma kompleks par uh, um, centrālo darījumu starpnieku sertifikāciju, jeb atļauju izsniegšanu šeit. Es uh, saņēmu Skinner kunga priekšlikumus, viņš nesen vēl bija te, bet viņš vairs nav klāt. Uh, šeit es tos pieņēmu, viņš teica, ka uh, komisijas piedāvātās kolēģijas rada papildus birokrātisko slogu uh, un neļauj veikt eh, ātru un efektīvu regulējumu. Es saprotu, ka tās dalība valstis, kuras eh, tikai sekundāri ir skartas. Jā, Pīter, mēs runājam par taviem priekšlikumiem. Kā eh, klīringa uh, pienākums šeit nedrīkst uh, tikt traucēt ar birokrātiskiem uh, procesiem, kā tas ir paredzēts atzinumā. jo savādāk eh, gala beigās būs vismaz 50 cilvēkiem jāvienojas par vienotu um, atzinumu. Tāpēc es šeit pārņēmu kolēģi Skinneru priekšlikumu, ka šīs kolēģijas vajadzētu vispār atcelt, bet ESMA uh, Eiropas, eh, viņai jākonsultējas ar Eiropas centrālo banku sistēmu un jākonsultējas ar tirgus dalībniekiem, nosakot jaunus sliekšņus, un ka te ir jāizmanto iespēja ar dalību valstu uzraudzības iestādēm, kas ir skartas, eh, veikt eh, konsultāciju procesu bez reglamentācijas un pieņemt arī kopīgu atzinumu. Šeit Vēl nozīmīgs jautājums ir tas, ka šie priekšlikumi arī Eiropas centrālajā bankā eh, to tika piedāvāja, tātad konsultēšanos ar Eiropas centrālo banku sistēmu. Šī atļaujas procedūra nedrīkstētu notikt tādā institūcijā, kuras atbildība nav skaidri definēta, tāpēc atļauja eh, centrālam darījuma starpniekam uh, būtu jāizsniedz dalību valstī, kurā tas atrodas šis uzņēmums. Tas ir izšķirīgs svarīgs jautājums, un tas ir skaidrs. Es eh, domāju, ka šeit pat visas dalībvalsts netiks skartas. Esmai ir jānodrošina, ka nosacījumi ir skaidri, un lai šeit eh, nebūtu līdzīgi gadījumi kā saistībā ar īriju un citām valstīm. Uh, Un šajā punktā es gribētu pilnībā pārņemt Skinerkunga priekšlikumu. Tad eh, pēc tam, kad eh, tiek atceltas kolēģijas un stiprināta dalībvalsts kompetence atļauju izsniegšanā, tad ir jautājums par uh, atļaujām centrāliem darījuma starpniekiem, jeb CCP, no trešajām valstīm. Šeit komisijas priekšlikums, manuprāt, ir pārāk mērens. Šeit mums vajadzētu uh, nodrošinātu vienotus konkurences noteikumus un gribētu atbalstīt to, ko padomē eh, tie piedāvā eh, trešo valstu CCP atļauju izsniegšanu reglamentē tieši tāpat kā to, kas uh, darbojas Eiropas Savienība ar vienu papildinājumu. Eiropas komisija saņem ārkārtas atļauju, tātad atsevišķos gadījumos komisija var pieļaut trešās valsts CCP, ja ir divpusēji vienošanās ar attiecīgo trešo valsti par kontrolas un uzraudzības līdzvērtīgumu. Tikai ar šādu nosacījumu to var darīt. Tur komisijas priekšlikums atkal tiek pārņemts. Tad kā nākamais punkts eh, - savstarpējā savietojamība. Šeit komisija ir bijusi ļoti atturīga attiecībā uz savstarpējo savietojamību. Tas nozīmē, ka ja tā tiktu izvērsta uz visiem CCP, tad eh, rastos šeit pavisam jauna dimensija. Tāpēc eh, es gribētu piedāvāt eh, šo te savstarpējo savietojamības no, noteikumu vispārīgi svītrot un uzdot komisijai uzdevumu kaut kad vēlāk par savstarpējo savietojamību lemt pēc, saskaņā ar uh, savāktiem datiem. Tāpēc uh, piektā, romiešu piektā cipara, visa piektā sadaļa, to es svītroju, jo šīs te pārbaudas, ka varētu raksties sistēmiskie riski, no tām nevar atteikties. Tad ir eh, virkne uzdevumu, kas ESMAI un Eiropas komisijai ir jāveic eh, iesaistot tirgus dalībniekus un ir arī Eiropas centrālo banku sistēmu. Un šie tie standartizācijas jautājumi pirmajā 2012. gada pusgadā varētu tikt atrisināt un ir paredzēts, ka ESMAS un komisijas priekšlikumi būs pieejami līdz 2012. gadam. Tur būs vēl dažādas detaļas jānoskaidro, bet es domāju, ka tas ir iespējams, ka mēs balstoties uz Frank Dodd uh, likumu ASV un komisijas priekšlikumiem izmantojam šo laiku. Runājot par centrāliem darījumu starpniekiem, šeit arī ir pārvaldības noteikumi, iekšējās uzraudzības noteikumi, iekšējā riska pārbaudas noteikumi, un šeit es gribētu piedāvāt, uh, lai priekšsēdētājs CCP komitejās uh, tiktu, uh, šeit tiktu pieaicināt neatkarīgi eksperti. Kam? Mums ir eh, ļoti eh, visaptvaroši iebildumi un pamatotas piezīmes eh, attiecībā uz maksātnespējas noteikumiem CCP. Šeit komisija ir izdarījusi ļoti labu priekšlikumu un ir jānodrošina, tā vismaz komisija to piedāvā, ja klīringa operācijā bankrotē lielākais un otrais un trešais lielākais klients, tad kapitāla uh, Uh, nodrošinājumam un šim sadalījumam ir jābūt tā uh, noteiktam, ka uh, šie te, uh, tas neizraisa tādu viļņa efektu. Un runājot par maksātnespējas procedūrām, kas ir atšķirīgas dalībvalstīs, šis pāns ir ļoti svarīgs. Nākamais punkts ir uh, transakciju reģistri. Uh, darījuma reģistri. Šeit ir eh, jautājums par to, cik tādiem ir jābūt katram atvesināto finanšu instrumentu klasei, katrai valstī vai tiem, kas ir atļauti tikai Eiropas Savienībā. Eh, mums ir divi būtiski transakciju reģistri, kas pastāv ārpus Eiropas Savienības. Eh, Trio Optimum ir DCC, ASV, kas darbojas Uh, brīvprātīgā veidā un 80% uh, atvasinājumu aptver no sešiem lielākajiem tirgus dalībniekiem, kas ir būtiski, būtiski tir, tirgus daļa, un šie reģistri jau darbojas. Un šeit ir jautājums, kā šajā jomā varētu šos transakciju reģistrus uh, reģistrēt Eiropas Savienībā un uzlikt pienākumu uh, uh, arī nodrošināt pieeju šiem trešo valstu reģistriem. Es to daru tāpēc, ka esmu vienā no savām uzklausīšanām arī Eiropas centrālā banka da, padomas darba grupā paziņoja, ka tā neredz iespēju, kā tā ar savu nelielo personālu, ņemot vērā daudzos uzdevumus, ka tā patstāvīgi un tūlīt un uh, efektīvi varētu šo transakciju reģistru bez uh, pastāvošo palīdzības izveidot. Tas nozīmē, ka šeit ir jāatrod saprātīgs risinājums, pieļaujot uh, trešo valstu transakciju reģistru darbību. Un šeit komisijas priekšlikums tā visā vismā ir labs. Šos punktus eh, pēc šodienas diskusijām tad uh, ietveršu tādā galīgā formulējumā līdz trešdienas vakaram un sirsnīgi gribētu pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem, dalību valstu iestādēm, bet arī visiem tirgus dalībniekiem, kas eh, man palīdzēja ar padomu un pieredzi. Pēdējais lēmums ir jāpieņem mums, kolēģiem. Katrs var iesniegt grozījumus, un mums nevajadzētu arī uh, uh, ļaut ietekmēties no padomas puses, viņi grib līdz 20. martam to pieņemt, bet mūsu prāns ir realistisks, ja mēs 20. aprīlī pieņemsim savu viedokli, uh, kurā tad būs iekļauts arī juridiskās komitejas atzinums, uh, tad mēs līdz gada vidum būsim pildījuši pienākumu pieņemt priekšlikumu ar grozījumiem, un tad mēs varēsim sākt sarunas ar padomi. Pavisam pēdējā piezīme Man šķiet nepieciešams šajā sakarā runāt arī par personāla sastāvu iestādēs un uh, iestāžu uh, gradācijām, jo šorīt mēs uzklausījām trīs jaunu uzraudzības iestāžu potenciālos vadītājus, un man vismaz radās iespējas, ka pēc uh, vienotu Eiropas uh, institūciju izveides uh, Ne visiem ir vēlme šīm institūcijām sniegt arī pietiekam daudz kompetences, naudu un personālu, lai šīs uzraudzības iestādes varētu pildīt savus uzdevumus tā, kā to vēlas parlaments. Un par to arī būs jārunā sarunās ar padomi. Paldies par uzmanību un ļoti atļauju, atvainojos, ka tik daudz tehniskas detaļas pieminēja. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Un tagad dosim vārdēnu referentiem. Var apstiprināt referentam, ka bieži man ir bijušas interesantas diskusijas ar prezidentūrām par mūsu ziņojumu lai, gatavošanas laika grafiku, un es viņam pastāvīgi atgādinu, ka mēs esam pazīstami ar to, ka laika nevelkam, strādājam ātri, uh, bet mēs nepakļausimies spiedienam attiecībā uz steidzināšanu un ka mums ir jāstrādā e, pilnīgi un caurskatām. Tagad sociālistu vārdā dosim vārdu Renādo, lūdzu. Paldies priekšēd. Runāšu īsi. Pēc kolēģi Langenā izsmeļošā skaidrojuma darētu arī atsevišķiem punktiem pieskarties diskusiju veidā. Respektīvi jāizstrādā šie atsevišķie punkti, ievērojot tomēr arī noteiktos termiņus. Protams, ka mūsu darbam jābūt kvalitatīvām, bet tajāpat laikā laika grafiks būtu paturams prātā. Tādēļ es domāju, ka būtu vērts apmainīties viedokļiem par to, kā mūsu komitejā tālāko darbu organizēt. Man, mans priekšlikums būtu tāds. Nu, varbūt pat sarīkot eh, publisku uzklausīšanu. Tas būtu jāsagato pirms grozījuma iesniegšanas eh, termiņš pienācis, eh, protams, un varbūt, ka mēs varētu pat sagatavot kopīgi ziņojumu ar galvenajiem iesaistītām pusēm, kuras būtu jāreprezentē, protams, līdzsvaroti. Nu, tās tādas pārdomas. Ļoti daudz, kam no Langenkunga sacītā var piekrist. Pirmais saturiskais punkts, pa ko es gribu runāt, ir. Mm, šīs norādes svītrojums attiecībā uz ārpusbiežas atvasinājumiem. Manuprāt, mums tieši uz šiem atvasinājumiem būtu jākoncentrējās. Tieši tādēļ jau arī bija parlamenta pašiniciatīvas ziņojums vispār tālāk, un es tiešām runāšu ļoti īs, e, izņēmumi. Piekrītu, ka pie vispārīgiem izņēmumiem mums tagad vēl nebūtu jāpievēršas. E, protams, nav viegli te novilkt robežu kur iet runa par tehniskiem jautājumiem, varbūt ir vajadzīga vēl lielāka skaidrība, kas attiecas uz ārpus biežas atvasinājumiem. Es domāju, mums ir jāstrādā pie kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, kā jau kolēģis Langens mūs informēja. Bet jāpadomā arī par šo tīrvērtes slieksni. Sākot no kādiem apjomiem būtu šāda tīrvērta nepieciešama. Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem. Langens sacīja, ka viņš piekrīt Skinneram attiecībā uz viņa priekšlikumu par vienkāršošanu patreizējās struktūras, kas ir acim redzot pārlieku sarežģīti. Un esmu nacionālajiem iestādēm būtu jāsadarbojas ļoti cieši, kas attiec uz interoperabilitāti piekrīt sacītajam. Mēs laikam vēl nepaspējām pietiekoši izdiskutēt piektās sadaļas svītrošanu, un es domāju, ka Un es tagad atkal atceros šī rīta uzklausīšanu, mums kā komitejam, kā parlamentam ir jāpastāv uz to, ka attiecīgām iestādēm ir nepieciešams e, pietiekoši, pietiekoši līdzekļi, finansiāli, personāli, lai savu darbu veiktu kvalitatīvi. Viņa uzdevumi ir sarežģīti, tāpēc savādāk nevar būt. Un pēdējā piebilda no manas puses. Mēs par visu varam diskutēt, eh, esam demokrātisks reģions, bet notikumi turpina attīstīties, un kas tad notiek šajā laikā? Es gribētu vērst uzmanību īpaši uz vienu lietu. Cik lielā mērā ir prātīgi regulā iekļaut eh, norādi uz to, ka mūsu atzinums būtu konkretizējums attiecībā uz atvesinātiem produktiem eh, no pārtikas nozares, piena produktu un citu lauksaimniecības izstrādājumu. Nesen esam varējuši konstatēt tādu tendenci, kas rada pamatu eh, nopietnām bažām. Tas ir spekulācijas šajā nozarē. Vai nebūtu vērts arī šo aspektu ņemt vērā, šajā regulā. Bet, nu, katrā ziņā īsnīgs paldies Langenkungam par paveikto darbu un ar prieku turpināšu satarbību ar jums līdz pat darba pabeigšanai. Paldies! Paldies! Esmu Aldes grupas ēna referent un daži komentāri no mans puses. Paldies referentam par izklāstu, ziņojumu izklāstu. Es domāju, ka viņam ir dažas interesantas idejas, kas varētu uh, arī darboties. Universāla aptvēruma jautājumi mani intriģēja. Man gan vairāk interesēja visu piemo datu pilnīgi vērā ņemšana, tā kā gaidu vēl jūsu priekšlikumu šajā sakarā, bet izņēmumu kontekstā jūs sacījāt, ka izņēmumi būtu piemērojami tajās jomās, kur atbilstība pastāv. Tas ir labs princips, ko varētu piemērot arī apmaiņas darījumos, tomēr ir vēl šīs ziņojums repozitārijas eh, arī ar savu nozīmību. Tālāk esmu nobežīsies vēl par to, kā saistīsim savu darbu pie šīs direktīvas ar kapitāla prasību direktīvu. Šeit ne, nenoliedzām pastāv sastarpēji saikne un diezgan ne, neveiksmīgi, ka mēs nestrādājam ar šo jautājumu un ar MIFID un uh, ar nu pat pieminēto regulu paralēli. Kā, mums, kā gan mums izdosies šo darbu visu savietot? Šajā tekstā mēs nofiksējām zināmas pozīcijas, nezinot vēl, e, kādas būs e, šo pārējo pieminēto Uh, regulējuma normas, un tās varētu savukārt likt mums atkal paskatīties savādāk uz situāciju. Nezinu īsti, ko mēs te darām. Varbūt mums nāksies ar deleģētiem tiesību aktiem šādu problēmu risināt, ja situācija vēl neprognozējumā kārtā mainītos. Un tad par izņēmumiem attiecībā uz pensijām sarežģīts jautājums. Tas ir saistīts ar to, kā mēs uh, risināsim nodrošinājumu jautājumu. Arī šeit mums ir jārod labs risinājums, īpaši, kas attiec kapitāla prasību direktīvu. Jā, tad, tad mums ir jāpanāk darbojošās schēma, jo tas attiec uz vidzmēra pilsoņa pensiju drošumu. Tad par sliekšņiem tas ir diezgan svarīgi. Ja sniegsnes ir pārsniegts, tad um, mēs nedrīkstam mainīt uh, atvasināto instrumentu uh, jautājums, pretējā gadījumā tāds jojo efekts iestājas, mēs pārsniedzam slieks un atkal ir izmaiņas. Un tā, tā kā visu laiku iekšā ārā Un tad par eh, re, retrospektīvo jautājumu risināšanu, backloading. Iespējams arī, ka jūs piedātais risinājums varētu būt labs, bet, eh, manuprāt, nav skaidrs, kā esmai rīkoties, kad jāvērtē kādas, uh, uh, kādas uh, ieguldījuma klases būtu jāpakļauj tīrvērtas procedūrām. Iespējams, ka tas būtu risinājums nosakot atsaucas termiņu, bet kā gan jūs tad. Uh, risināsiet problēmu, ja būs uh, tāpat diezgan droši instrumenti, un jūs būsiet, eh, tā, zinām, mērā paveikuši lielu lieko darbu. Tātad šis backloading jautājums man rada zināmas bāžas. Bet attiecībā uz repozitorijiem es domāju, ka tas, to ir vērts apsvērt, šo backloading. Un. Mm. Tad, eh, eh, kad centrāla darījuma starpnieks sāks darboties, es domāju, šie jautājumi aktualizēsies par Mērķis uzņēmiem piekrīt jūsu vērtējumam, es teiktu arī, lai izvairītos no neskaidrības, grupveidu izņēmumiem būtu jātiec uz valsts kaša aktivitātēm, bet to varētu arī vēl pakļaut auditam. Tas varētu būt diezgan saprātīgi, lai nodrošinātu, ka derivatīvu vai atvesinātu instrumentu izmantošana būtu atbilstoša attiecīgam uzņēmdarbības veidiem, nevis uh, tā, kā kāds zināms, lab, lab zināms autoražotājs eh, cits starpā nodarbojās ar atvesināto finanšu instrumentu tirgošanu. Mēs visi zinām, kas tas ir. Tas ir Porsche. Man ir arī zināms simpātija Leonardo sacītām pār uh, lauksaimniecības uh, izstrādājumiem. Nē, esmu gluži pārliecināt, kā šo jautājumu visveiksmīgāk risināt un kā vienoties ar dažādiem politiskiem spēkiem. Es domāju, ka tas uz to jātiec. Es domāju, man būtu vairāk ko sacīt, bet es eh, negribu vēl vairāk laika izlietot. Es domāju, ka mēs eh, varam diskusijām atvēlēt tomēr mazliet vairāk laika nekā ir darba kārtībā paredzēts, jo balsojums neaizņems veselu stundu. To jums saka zināšanai. Tagad nākamais ēna referents būs zaļo vārdā Paskals. Évidemment, plus compliqué sarežģītāk organizēt viedokļu apmaiņu bez ziņojuma. Mēs mēģināsim to īstenot balstoties uz jūsu prezentāciju, kas bija ļoti detalizēta, bet ar tulkojumu dažkārt mazliet eh, grūti saprotam. Tāpēc man ir daži jautājumi. Jūs sacījāt, ka jūs uh, atsaucoties uz Pēters Skinner grozījumiem, kurus es um, detalizēti nezinu par kolēģijas likvidāciju, taču es eh, nevaru pateikt, kurš uh, autorizē jūsu priekšlikumos un kurš nodrošina regulējumu ikdienā un kā tiek īstenot kontrole. Ņemot vērā to, ka dažādie CCP neizmanto eh, konkurenti līdzi saviem riska modeļiem, lai iegūtu tirgus daļus. Jo viens no kauniem jautājumiem šajos CCP, ja mēs neveidojam vienotu mm, uzraudzību, kas būtu ideāli, bet grūti nodrošināms īsā termiņā, tad vajadzētu izvairīties no, uh, izvairīties no dažādu risku modeļu konkurences. Un šeit uh, Eh, ja vai, dažādi, dažādi eh, uzraugi nodrošinātu uzraudzību pār dažādām eh, clearing, clearing jomām. Tas palīdzētu izvairīties no sistēmiskiem riskiem. Otrais elements ir piekļuvē centrālās bankas likviditātei. Tas ir nozīmīgs temats Un es vēlreiz gribu teikt, ka nevisai labi sapratu, kāds tad bija jūsu secinājums šajā sakarā. Vai jūs atsaucāties uz centrālas bankas eh, priekšlikumiem, vai jūs iekļaut centrālu banku uzraudzības struktūrās, un pēc tam kāda piekļuva centrālas bankas likviditātei tiek no jūsu puses pieļauta. Trešais punkts, trešais jautājums, pareizāk sakot, attiecas uz. Uh, uz aptvērumu kopumā attiecībā pret amerikāņu regulu. Ja es pareizi sapratu, eh, Savienotās valstis strādā pie noteikumu veidošanas un vēl nav pieņēmušas lēmumu pār pielietojumu sfēru eh, regulējumam kā tādam. Vai tas attiecas uz visām operācijām, ko regulē uh, Ehm, šie noteikumi, vai tas attiec uz visām transakcijām, vai tām, kas notiek Savienoties valstīs, vai Eiropas operatori, tad, kad tās veids transakcijas ar eh, atvasinātiem pro, eh, produktiem Savienoties valstīs, vai tās eh, kontrolē Savienotās valstis, vai Eiropas uzraugu, un es nezinu, vai jūs bieži diskutējat ar CFTC bet, manuprāt, tas ir saistāms ar noteikumu veidošanu šajos tematos. Es domāju, ka Eiropas likumdoša, eh, likumdevējiem ir zināmā mērā jā palīdz nodrošināt eh, kādus noteikumus, kas tiktu piemērot arī Savienotais valstīs šajā sakarā. Kādā veidā jūs sadarbojaties ar amerikāņiem par šo tēmatu? Un pēdējais jautājums. Uh, vai divi ar Leonardo un Šāronu par. Es nesaku to tikai tāpēc, ka to pieminē Francijas prezidentūra G20 sanāksme, bet izēvielu jautājums ir eh, ārkārtīgi nozīmīgs. Un mēs nevaram skatīt tikai atvasinātos eh, produktus un nepieminēt eh, izēvielas, ir tīpaši lauksainiecības produktu izēvielas. Un Visbeidzot, eh, vai mēs neskatām, šo, negribam izlemt šo jautājumu pārāk agri, mēs varētu atlikt tos vēlāk. Paldies, Keija! Paldies, priekšsēdētāji! for the comprehensive explanation of, of where he's... Paldies eh, referentam par visaptvarošo izklāstu. Manuprāt, jau ļoti daudz, kas tika pateikts par tām jomām, kuras, mm, par kurām gribēs teikties es, taču man četras rāda ļoti lielas bažas. Šis backloading jautājums, tālāk pensiju fonda apstrāde un. Uh, Eh, valūtas maiņa un piekļuva datu straumēšanai. Un pirms es eh, sāku skatīt šos četrus jautājumus, es gribētu atgriezties pie Langenkungu uzdotā jautājuma, vai eh, tam vajadzētu, tam, tas ir jātiecina tikai uz ārpus biržas vai visiem atvasinātiem dar, dar, darījumiem. Un kā mēs mazinām risku sistēmā. Um, tad, eh, kad viss tiks ieviests, kad tad paliks ārpus biržas dar, eh, darījumos, kas tiks attiecināts uz eh, šiem darījumiem. Es, ja pareizi saprotu, tad e, liela daļa no ārpus biržas atvasinātajiem darījumiem tiek pārcelti uz organizētiem pas, tirdzniecības pasākumiem ar jaunu saīsinājumu OTF angļu valodā salīdzinājumā ar OTC, kas tiek piemērots ārpus biržas darījumiem. Tāpēc OTC, ja ārpusbiežas darījumi, šis saīsinājums e, e, pazustu vai tiktu attiecināts uz ļoti nelielu darījumu daudzumu. Un tad, kad mēs runājam par aptvērumu, tad mēs varam atgriezties pie tā paša jautājuma, ko pieminēja priekšsēdētāji, ka mēs regulējam tikai e, uz šo brīdi un nedomājam par to, kas notiks pēc MIFID 2. Es domāju, ka mums šī diskusija ir jānotur par to, ko tad mēs domājam ar ārpus biržas eh, darījumu regulējumu, jo ja kaut kas eh, notiek organizētā pasākumā, tas nenozīmē, ka tur ir bijis tīrvērtība klīrings. Eh, tīrvērte saskaņā ar, um, saskaņā ar mūsu um, nostādnēm ir sistēmiskā riska samazināšana, kāpēc mēs šeit neiek, e, neiekļaujam visus darījumus un ne tikai ārpus biržas, bet mēs to varam apspriest e, kādā ilgākā laika periodā. Atvainojos, bet mani kavēs priekšā notiekošā saruna sakarunātāja. Un tālāk e, backloadinga problēmas. Mēs uh, zinām, ka šajos darījuma portfeļos ir mil, eh, miljārdiem un triljoniem dolāru. Un ja mēs tos palaistu caur centrālo eh, klīringu, tad tas varētu būt mazliet sarežģīti un savādi. Tomēr ir ļoti daudz e, da, līguma darījumu, kas vēl nav pabeigti. Un es gribētu domāt, ka mēs, mums vajadzētu domāt eh, par eh, periodu uz, raugoties uz priekšu un nevis raugoties atpakaļ. Es saprotu, ja mēs vēlamies piespiest šobrīd eh, centralizēti piemērot tīrvērtējumu visiem portfeļiem, tad tas īsā termiņā sistēmas risku varētu tieši otrādi palielināt un nevis samazināt. Un es eh, būtu pret to. Tad, kad mēs runājam par piekļuvu datu straumēm, šeit ir jautājums par interoperabilitāti, bet man būtisks jautājums ir, ja mēs lemjam, ka vēlamies konkurētspējīgu vidi CCP, tad tā var darboties tikai tad, ja viss CCP ir ar piekļuvi būtiskajām datu straumēm, no kurienes var mm, tālāk veikt, eh, piemērot šo centralizēto tīrvērtēšanu. Un mums, mē, mēs nedrīkstam izlaist no redzes loka to faktu, ka datu straumes eh, tām ir jābūt pieejam visām šīm eh, tirzniecības eh, vietām un nevis tikai kādai vienai izvēlētai, un lai konkrētu indeksu varētu uh, nodrošināt. Tāpat arī mēs vēl neesam diskutējuši par to, vai uh, attiecīgais tirgus iek, ietilptu šajā aptvērumā vai nē. Un, manuprāt, nav saprātīgi, ka lielākais tirgus pasaulē, kas ir of, of this report. Seems... E, tā saucamais spot tirgus, ka tam ir jā, jābūt iekļautam šeit. Un mēs. Uh, mums ir jādomā par to, kā mēs e, izvairamies e, no riska klīringa vidē. Es gribētu vairāk fokusēt uzmanību uz to, kā mēs varam vairāk eh, valūtas tirgus eh, palaist ar CLS sistēmu, nevis vienkārši fokusēt mūsu pūliņus tikai uz tīrvērts komponentu, kas patiesībā ir tikai neliela daļa no sistēmas riska. Mēs turpināsim par to runāt, un es gribētu apsveikt to faktu, ka Langena kunga durvis ir atvērts, un mēs varam šīs debatas e, turpināt. Katrā ziņā es ar nepacietību gaidīšu dokumentu. Paldies, un tiem kolēģiem, kur tikko ir ieradušies, mēs esam mazliet um, iekavējuši, bet mums ir laiks atvēlēts eh, pietiekam daudz balsošanai, vēl ir divi runātāji. Jā, danke šodien. Paldies. Gribētu atsaukties uz to, ko teica iepriekšējā runātāja. Viņa tā ļoti pozitīvi uh, minēja atvesinātos instrumentus. Es gribētu tomēr no mūsu politiskās grupas uzdot jautājumu, vai vispār ir uh, nepieciešams ar šādiem produktiem iet tirgū. Tas ir spekulatīvs produkts un uh, principā mums nav saprotams, kāpēc ir vajadzīgi šādi produkti, bet skaidrs ir arī tas, ka no tiem mēs vaļā netiksim un tik un tā gribēju to pateikt. Uh, Pavisam īsi par eh, standartizētajiem un nestandartizētajiem produktiem. Nestandartizētie produkti nebūs centrālās klīringa institūcijas eh, kompetencē, un iemesls arī ir saprotams. Šie nestandartizētie produkti, eh, tiem veikt šo tīrvērti nav īpaši iespējams bet eh, nestandartizētie produkti ir arī kā vārti, kā apiet regulējumu, un tāpēc mūsu, eh, mūsu domas ir tādas, ka šos nestandartizētos produktus tomēr vajadzētu tad kaut kādā veidā varbūt aizliegt. Tas bija pirmkārt un otrā piezīme par um, nefinanšu darījumu starpniekiem. Mūsuprāt, uh, tā kā nav īsti skaidri nosakāms, cik uh, lieli ir sistēma relevantie riski, tad uh, tos varētu tomēr iekļaut šajā klīrings lieksnī. Un trešā piezīme - mēs principā nepieņemam uh, pārtiks produktu un uh, izēvielu spekulācijas. Tātad, jo īpaši attiecībos pārtiks produktiem, mūsuprāt, nav pieņemama spekulatīva darījuma šeit. Un atvaļ, atvesinājumu uh, un lauksaimniecības produktu, tātad atvesinājumu attiecībās lauksaimniecības produktiem būtu jāaizliedz. Langen kungs izteicās par uzraudzību. Un es domāju, ka to mēs varam atbalstīt. Tātad tādu konsekventu uzraudzību, kā Langen kungs to uh, piedāvā, jo mums ir jāpieņem vienkārši, ka šādi produkti pastāv, un tas varētu būt vismaz viens veids kaut kādā veidā savaldīt tirgu un to regulēt. Tātad šeit es domāju, ka mūsu pozīcijas varētu būt pat diezgan tuvas. Tās bija manas piezīmes. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Paldies, Viki, lūdzu. Thank you very much, and again. Um... Paldies Langenkungam pār to, ka viņš skat šo ļoti sarežģīto jautājumu. Man e, pieeja varētu būt vienkāršotāka, un priekšsēdētāji jūs jau to e, pieminējāt saistībā ar citām formām, runājot par banku likviditāti un par banku sistēmu, par MIFID, kur pieminēja jau Keija. Bet šeit es gribētu sacīt, ka viss, ka mums ir jādomā par liela apjoma skaidrs naudas ko Nodrošinājums, kādā veidā tas tiek e, izmantots Bazeles komitē. Mēs runājam par periodu līdz 2018. gadam, lai mēs sagatavotu jaunus notiekumus par šo nodrošinājumu. Un tas attiektos uz mūsu pensiju fondiem, apdrošinājumu, sab, apdrošināšanas sabiedrībām Bet eh, vēl viens ļoti apspriests jautājums ir veidot likumdošanu, kas ir saskaņot ar to, kas notiek citās vietās pasaulē. Komisija eh, mums eh, ir daudz stāstījis par biežajām sarunām, kādas notiek starp komisiju, ikdienā notiek starp komisiju un savienotēm valstīm. Uh, un mēs esam vairāk kārt dzirdējuši, ka tiek norādīts lūdzu piebremzējiet notiekumu veidošanu, palūkojiet, eh, kāda ir izmaksu un peļņas analīze un proporcija, lai mēs varētu nodrošināt to, ka eh, mēs pieņemam pareizos noteikumus. Laugienkungs, jūs sacīja, ka mums ir jāpieņem pareizie noteikumi, taču es gribētu aicināt arī palūkoties uz to, kas notiek citur un kā tas var ietekmēt plašāku kopienu. Un mums vajadzētu lūgt veikt ieteik, ietekmes izpēti attiecībā uz mūsu pašu tirgu. Jā, paldies. Mēs beidzam uzklausīt runātājs un Lagenkungs, vai jūs gribat atgriezties pie šī jautājuma? E, e, komentārs uzklausīšanas sakarā, ko es nezinu, Dominiči kungs, jo mums bija. E, Eh, uzklausīšanu pirms likumdošanas ziņoš, ziņojumam. Un ja mēs eh, šobrīd mums nav atvē, pieejama laika at, atvē, šādai uzklausīšanai šobrīd, bet Langenkungs vārds jums tagad. Paldies, pavisam īsi izteikšos, jo mums ir arī paredzēts balsojums. Paldies par ieteikumiem, tos visus pierakstīju. Uh, un paldies arī par šo diezgan plašo atbalstu. Gribētu uzsvērt divus punktus. Pirmkārt, uzklausīšana. Mums jāpadomā, vai, ja tas tagad nav iespējams, tad pēc komitejas balsojuma, bet pirms plēnē, plēnam varētu uz, organizēt uzklausīšanu, varbūt arī par izēvielu tematiku. Tātad otrais punkts, šie te izēvielu tirgi. Šeit komisija uh, ir pateikusi, ka tā nāks klājā ar atsevišķu priekšlikumu, uh, kas uh, tagad ir nedaudz ievilcies. Ja nemaldos, tad tas bija jāpieņem rīt, bet pēc Francijas prezidenta iejaukšanās tas ir nedaudz aizkavējies, bet kaut kad turmākajās nedēļās komisija nāks klājā ar šādu paziņojumu. Un runājot par aptvērumu, šeit uh, daži arī atbalsta Ungārijas prezidentūras priekšlikumu un uh, šo te knapo padomas vairākumu, un par to mums vajadzētu iekšēji vēl diskutēt. Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot starptautiskos noteikumus un mūsu priekšlikumu, un cik es zinu, tad komisija arī nav īsti gatava paplašināt šo aptvērumu uz visiem atvasinājumiem. Uh, šeit iesaistot arī biržas, jo par to drīzāk vajadzētu izteikt atsevišķu priekšlikumu. Arī jautājums par eh, kapitāla prasībām te ir aktuāls, un šeit ir eh, mehānisms, kā mēs ar deleģētiem tiesību aktiem varētu citus priekšlikumus šeit iesaistīt, bet vēlāk. Tas ir iespējams, manuprāt runājot par MIFID un kapitāla prasību direktīvu, tas tad būtu vēlāk iespējams. Konfīna kungs minēja virkni punktu, kas eh, ir iekļaut manos grozījumos, bet par to nerunāju. CCP atļauju izsniegšana, tā notiks eh, attiecīgajās valstīs, trešo valstu CCP to sniegs ESMA. Un tad Eiropas centrālā banka norādīja uz to, ka startautiskie standarti, par ko ir panākta vienošanās, arī ir jākļauj, jāiekļauj specifiskajos noteikumos. To es ņēmu vērā grozījumā, un jo īpaši par uh, izēvielām es piekrītu šiem viedoklim, bet es esmu pret aizliegumiem. Short selling, jeb īsā pārdošana, tas ir cits ziņojums, par to šeit nerunāsim, bet atvesinājumu tirgu, glūtas kungs, mēs nevaram regulēt ar aizliegumiem. Es domāju, ka ir jābūt saprātīgai, pāraudgāmai uh, regulācijai un uh, ir jābūt caurskatāmībai, ko uh, lietotājs var arī apmaksāt, lai novērstu šādus riskus, kas noved pie tagadējās krīzes. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies. Ar to mēs beidzam šo viedokļu apmaiņu un gadījumā, ja kāds var palaid garām grozījumu iesniegšanas termiņš 15. marts, e, grozījumus skatīsim 4. aprīlī. Tagad mēs pārējām pie, mm, e, pareizāk sakot, pārējām atpakaļ pie, jo ar jo ar eh, uzklausīšanu šorīt mēs arī nepieņemam darba eh, kārtību. Tāpēc vispirms aicinu pieņemt eh, apakaļejošu laiku darba kārtību. Neviens neiebilst. Tātad tā ir pieņemta, un tagad ir daži grozījumi no priekšsēdētāja puses. Tie, kur atstāja zāli, lūdzu darīt to klusi. Paziņojumi prie, no priekšsēdētājas puses. Nākamā sanāksme ietver uzklausīšanu ar Žanklodu Trišē, kā uh, E SRB priekšsēdētāja kapacitātei. Tas notiek pirmdien no 3 līdz 4. Tālāk ārkārtas e, sanāksme, ceturtdien 10. februārī ārkārtas sanāksme un darba kārtības punkti ir Eiropas Savienības līguma mainīšanas procedūra, kur šeit ir ļoti saspringts darba grafiks. Lūdzu atstāt zāli klusumā. Nav nepieciešams e, traucēt priekšsēdētāju paziņojums ar jūsu sarunām. Un visbeidzot paziņojums, ka komitejā notiks ārkārtas sanāksme Strasbūrā pirmdienā 14. februārī visdrīzāk no pulksten septiņiem līdz astoņiem trīsdesmit. Atvainojos, ka tā notiek, un tagad tā kā mēs esam. Mēs esam labojuši šī rīta kļūdas, mēs varam pāriet pie balsošanas un mūsu priekšā ir Annas Podimātas ziņojums. Nē, man ir vēl viens paziņojums pieprasījums no tautas partijas noturēt atsevišķu balsījumu par grozījumiem no 97, 94, 64 un itre 12 pirmo teikumu. Es nezinu, vai Visiem tas ir sarakstos. Es ceru, ka sekretariāts atgādinās, tad, kad es nonāku līdz šīm vietām. Runājot par 68. grozījumu, sekretariāts apstiprina, ka vārdi palielināt caurskatāmību ir tik tiešām iekļauti tekstā attiecīgiem kompromisam. Grozījumiem numur 97, 94 eh, un itra 12 sekretariāts apstiprina, ka nav nesavietojamību ar attiecīgajiem kompromisiem. Un, ja es pareizi saprotu, sākotnējais nodoms bija maksimāli plaši nodrošināt apvērumu šiem e, tekstiem. Tālāk, e, pelēkais ēnojums piektajā kompromisā V attiecas uz grozījumiem aiz kompromisu. Pēc V kompromisa nākamais balsojums ir 50. grozījums. Un ja, tie, kas ir atzīmēti kā projekts kompromisi, tie ir galīgais teksts. Podimātas ziņojums. Anija, vai tu ko vēlies sacīt? Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribu sacīt, ka 94. un 97. grozījums jau ir aptvērti ar tiem kompromisiem, kurus mums izdevās panākt. Konkrēti 94 to grozījumu aptver pēdējā daļa H kompromisā un pēdējā daļa A kompromisā. Par to mēs vienojāmies sarunās. Tālāk 97. grozījuma sakarā es domāju, ka tas nav savietojums ar astoto punktu. Manuprāt, ka tas būtu jāiekļauj atsevišķā balsojumā. Uh, Jean-Paul. Jean-Paul. Vai kurš šeit bija ēnu referents? Um, sorry, Hubner, uh, yes. Uh, just very, very briefly. Ļoti īsi. Pagājušajā reizē vakar vakarā mēs vienojamies, ka šie grozījumi nav aptvērti. Tāpēc Tautas partija piedāvā ņemt šo balsojumu vērā. Kā jau es sācīju, turpina priekšsēdētājs sekretariāts e, šķiet piekrita Hubners kundze. Udo. Es atvainojos priekšsādātājs kundze, bet es arī ļoti sen jau esmu šajā komitejā. Man jums jāsaka, ka tas ir ļoti neierasti, ka ēnu referents šeit stāda priekšā savu pozīciju. Sekretariāts pievienojas šim. Uh, Uh, viedoklim, bet referentē neviens par to nejautā, vai to viņi uzskat par savietojumu vai nē. Ja jūs lasāt šos tekstus, tad jūs zināsiet, ka saturs nevar būt savietojums, jo kompromiss abos gadījumos ir pilnīgi citā garā. Tāpēc es gribētu jūs tiešām lūgt kā priekšsēdētāju. Um, kas eh, vienmēr ļoti suverēni eh, strādā savā amatā, mm, lūgt gribētu neieviest šeit jaunas noteikumus, bet eh, pajautāt referentei un sekot viņai. Es domāju, ka grupās saņēma informāciju, tāpēc nevarētu būt, ka referenti nezināja, kādas ir izmaiņas. Taču mm, būtu nelāgi, ja grozījumi, kompromisa grozījumi nāktu pēdējā brīdī. Es nevaru šobrīd pateikt, vai ir eh, kaut kas pievienots, bet var pieņemt argumentu, ka tie varētu būt ieturēti atšķirīgā garā. Un tāpēc arī mums šī diskusija. Un šajā sakarā es domāju, ka mēs pieturēsimies pie kompromisiem, jo eh, balstoties uz to, ik viens ir gatavojis savu balsošanas sarakstu un gatavojas balsot. Uh, un būs visai sarežģīti no tā atkāpties. Ja kāds uzskata, tas nav pieņemami, tad mums vajadzē, tad vajadzēs vienkārši balsot pret kompromisiem, un tad mēs varam iet cauri visiem ko, grozījumiem un, eh, un eh, norādīt tos, kur mūsu neapmierina. Tas atcircās uz 97. un 94. Tālāk itra 12. Vai ar to viss ir kārtībā podimāta, vai arī šeit ir nepieciešams atsevišķs balsojums? It īpaši, kad mēs runājam par 94. un 97. grozījumu, mēs varam informēt komitejas locekļus, kur ir nesaskaņas starp kompromisu un grozījumiem kas ir jāliek uz balsojumu atsevišķi. Ja jūs vēlaties, es to varu izdarīt ļoti īsi un ātri. Nē, es tikai saņēmu informāciju, ka tas ir tas pats punkts, kas, kas ir iekļauts kompromisā. Bet tagad mēs varam sākt balsošanu. Ko, eh, projekts kompromisam A. Vai mēs varam eh, pārbaudīt, darīt to elektroniski un vienlaicīgi arī pārbaudīt balsošanas Eh, kartes. Šis ir īsts balsojums, nevis mēģinājums. Mums ir trīs eh, tautas partijas balsotāji par daudz. Atvainojos, balsto zāles aizmirsu savu balsošanas karti. Okay, everybody's voted. Visi ir nobalsojuši. Pieņemts. Mēs pārējām pie B kompromisa. Par? pret atturas. Tā bija pirmā daļa. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pāriem pie 4, 44. par pret atturas pieņemts, 45 par pret atturas pieņemts, 46 par pret atturas pieņemts, 47 par pret pret atturas gribētu pārbaudīt 47. Visi ir nobalsojuši, pieņemts 48 par, pret, atturas tieši tāpat kā iepriekšējais pieņemts 49 par, pret, atturas noraidīts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts, pirmais virsraksts par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 58 grozījums par pret atturas pieņemts atturas

atturas, manuprāt, pieņemts, bet labāk pārbaudīsim, kā šis vairākums, vai tas tik tiešām ir panākts, vai visi ir nobalsojuši. Pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts, bet šķiet, ka jāpārbauda. Jābūt pieņemtam. Bet tas nenozīmē, ka var necelt rokas. Jā, tik tiešām eh, pieņemts. F, F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. G kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. H kompromiss. Te ir dalītais balsojums. Šeit ir balsojums par daļām. Par pirmo daļu par. Pret. Atturas. Pieņemts. We got a split, split vote. I'm not... Dalītais balsojums. No, that's gone. So it's this bit, yeah. yeah. The words or failing that. I'm, I'm, I'm with it. Okay. And this is the Aldi. Še ir Alda, šis ir Alda dalītais balsojums. Ja jūs balsojat par, mēs balsojam par šiem vārdiem. Un tie, kur ir pret, atturas, manuprāt, ir pieņemts. Uh, So Mēs balsojam par vārdiem. Okay. For failing that. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Is fair. Oh, I see. Right. Well, this is true. It is. She has been signalling throughout. I wonder what. <laughs> Um, this is a problem. Šī ir problēma, jo mums bija precedents. Un šajā gadījumā tam ir jāatkrīt, jo šie, šie balsojumi sasaistīti. Yeah, okay. Right, so we now uh, move on to where Jo šeit bija vienlīdzīgs balsojums, un tādā gadījumā tas. No, we've done that. Uh, yeah, sorry, sorry, sorry. Um, so we have, we've, we've... Tātad H kompromisu mēs, eh, mēs neliekam uz balsojumu. I kompromiss par, pret, pieņemts. Now go on to... Pārējām pie palīdzības attīstībai par, pret, pieņemts atturas. Vai mēs varam vēlreiz mēģināt balsot par, pret, atturas, noraidīts. 95. Yeah, was rejected, Tas bija noraidīts. Okay. Savā? Right. Amendment 95. 95. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 96. par, pret, atturas noraidīts. 98. par, pret, atturas noraidīts. J kompromiss trīs daļās.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 ir jāizņem eh, gabaliņš. Eh, right. Can the rapporteur explain? Vai referents šeit varētu paskaidrot, kā notiek balsojums? Pār devīto punktu ir mutisks grozījums. Zaļie piedāvā nomainīt vārdu angļu valodā kud ar vārdu would. Uh, Tas ir pirmais. Pēc tā mēs sadalām eh, rindkopu divās daļās. Pirmā daļa sākās ar vārdiem stresses, further un beidzas ar market efficiency. Otrā daļa also stresses un beidzas ar financial markets. Bet vispirms ir mm, zaļo priekšlikums nomainīt kud eh, ar wood angļu valodā. Greens... Man šeit ir pieprasīts. Uh, E, e, piemainīt, e, nomainīt citu tekstu, vai tas vairs nav spēkā? No. Yeah, I understand that. Es saprotu, ko jūs gribat pateikt, bet tas nozīmē, ka mēs izņemam ārā to, ko viņa trešo daļu sadala divās. Well, I mean, green... Ja neviens no zaļajiem nevar pateikt, par ko tas vispār ir, tad mēs nebalsojam to mēs pieņemam šo balsojumu, kā to piedāvā referente. Kāpēc jūs domājat, ka man ir tāds pats teksts kā jums priekšā? First, first, first. Right. Vispirms mēs eh, rīkosimies, kā piedāvā eh, referente. Zaļo eh, priekšlikums skudno mainīsīt varbūt pārpret atturas pieņemts pārbaudām. Eh, tie, kuri negrib, negrib celt rokas. Right. Oh, we've got complete voting cards. Okay. Visiem ir balsošanas kartes, nav pieņemta. Eh, eh, otrā daļa līdz efficiency. Atturas, pret atturas pieņemts. Trešā daļa Stresses līdz Financial Markets par, pret, atturas pieņemts. Un ar šo kompromisu mēs esam galā tālāk, kā kompromiss divās daļās. Pirmā daļa no stresses līdz implement e, par pret atturas pieņemts, otrā daļa arī calls līdz into account par pret atturas pieņemts. L kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. M kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 114. par, pret, atturas pieņemts. N kompromiss par, pret, atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. P kompromiss par pret atturas pieņemts. 128 pār pret atturas noraidīts. Sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret atturas pieņemts. S kompromiss par pret atturas pieņemts. 140. grozījums par pret atturas pieņemts. 141. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, T kompromiss par, pret atturas pieņemts, U kompromiss par, pret atturas pieņemts, V kompromiss par,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 šeit ir pelēkā krāsa, kam nav jābūt pelēkai, bet tas bija Aldē grozījums un tas tika pieņemts. Es nedomāju, ka Aldē vajadzētu tagad eh, bažīties. 157. par pret atturas pārbaudām 157. Okay. And that's carried. Pieņemts. Um, 159 in favor. 159 par, pret atturas pieņemts. 100. 161, 161 atkrīt. Yes. Um, so 162 in 162 par. 162 falls, does it? 162 tik tiešām atkrīt. Okay, that's a subheading. Okay. Jā, referents saka, ka tas atkrīt. Kompromiss dubult V par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. 168. par pret atturas noraidīts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts. 172. par pret atturas, manuprāt, pieņemts. Pārbaudām. That's carried. Pieņemts. Yeah. 173. 173. par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, pārbaudām. Okay. That's carried by. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Z kompromiss vairākās daļās, manuprāt, trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. AA kompromiss divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas noraidīts, itre viens par, pret atturas noraidīts Eh, domāju, ka jāpārbauda eh, varētu būt vairāk nekā tikai koordinatori. Uh, falls, Atkrīt, jo vienāds balsojums, citri divi par, pret atturas pieņem, citri seši par, pret atturas pieņem manuprāt, pieņemts pārbaudām itra 6. That's carried. Pieņemts itra 7 par pret atturas e, pieņemts ar šo pašu nelielo vairākumu itri 9 divās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts otrā daļa par pret atturas noraidīts. De itra desmit par pret atturas pieņemts itre 11 par pret atturas pieņemts itre 12 divās daļās pirmā daļa par pret atturas nu, noraidīts otrā daļa par pret atturas pieņemts, itre 13 par pret atturas nav skaidrs pārbaudām itre 13. Okay. Uh, and that falls. Atk Eh, līdzīgs bal, vienāds balsojums atk, eh, atkrīt 180. pār pret atturas pieņemts, 181. pār pret atturas pieņemts, 187. pār pret atturas eh, noraidīts, sākotnējs teksts pār pret atturas pieņemts pieņemts 182. par, pret atturas pieņemts 183. par, pret atturas pieņemts 185. par, pret atturas noraidīts 186. par, pret atturas pieņemts. Kompromiss AB par, pret atturas pieņemts 191. pār pret atturas noraidīts. 192. pār pret atturas pārbaudām 192. Oh, some abstaining going on, so, <laughs> right. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts ar vienas balss pārsvaru. DV1 nebalsojam, DV2 par, pret atturas pieņemts, ITRE 3 par, pret atturas pieņemts, DV5 par, pret atturas noraidīts. DV9 par pret at... atturas pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Nākamais DV17 par pret atturas pieņemts 193. par, pret atturas pieņemts 194. par, pret atturas pieņemts. Uh, apsvērums 3 par, pret atturas 4. par, pret atturas pieņemts 5. par, pret atturas atturas pieņemts. Bet šķiet, kā kāds nebalso pārbaudām. Piektais grozījums tas ir. And that's carried. Draft, so compromise AC. Kompromiss eh, AC par pret atturas pieņemts. Kompromiss AD par pret atturas pieņemts. Kompromiss AE par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. AF kompromiss par pret atturas pieņemts. AG par pret atturas pieņemts kompromiss, eh, grozījums 20 par pret atturas noraidīts, AH kompromiss par pret atturas pieņemts, e, kompromiss AI par pret atturas pieņemts, kompromiss AJ par pret atturas pieņemts, 30. grozījums par pret atturas noraidīts, 31. par pret atturas noraidīts, sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts 32. par pret atturas eh, noraidīts sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts 33 par pret atturas noraidīts 34 par pret atturas, manuprāt, pieņemts, bet jāpārbauda. Pārbaudām 34. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Sākotnējs teksts citējumā viens par pret atturas pieņemts. Grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Pārbaudām Oh. A thumb's changed direction here. Šeit uh, īkšķi maina virzienu. Citējums uh, otrais līdz sastais par pretaturas pieņemts. Otrais grozījums par pretaturas pieņemts. Citējums no 8. līdz 23. par pretaturas pieņemts pret atturas pieņemts. Un elektronisks balsojums, jā, Udo. Oh, Priekšsēd, mēs piedzīvojam balsojumu, kurā daudz kas bija savādāk nekā starp politiskām grupām bija par to panākt vienošanos nedēļām ilgi. Pagājušā nedēļā cits balsojums tika signalizēts nekā šodien. Tas reāli bija. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri pieturējās pie solījumiem iepriekšējiem, un man jāsaka, ka esmu ļoti pārsteigts par pāriem. Es gribētu, lai mēs savā politiskā grupā varētu tagad apspriesties un lūdzu minūtes pārtraukumu, lai mēs varētu tagad vienoties par to, kā galbalsojumā rīkosimies. Ola Šmita, arī jūs vēlaties eh, izteikties jāpaldies priekšsēd. Tikai gribēju sacīt, ka Alde grupa savus solījumus pagājuši, eh, no šās nedēļas solījumus ievēroja. Mēs balsojam tieši tā, kā teicām. Priekšsēd sociāls grupa ir lūgusi minūtes pārtraukumu, lai konsultētos, jo balsojumu. E, bija ar tādu rezultātu, kā gaidīts. Tāpēc došu viņam šo pārtraukumu. Īsts pārtraukums, lūdzu, neatstājiet zāli, jo mums drīz jāizdara galbalsojums. Okay, have we... Kolēģi, es domāju, ka. Udo, vai mēs esam gatavi? Tad balsosim elektroniski. Anī, tu gribēji kādu vārdu pateikt, lūdzu. Man sprūst tā. Thank you, Sharon. Uh, as a rapport... Paldies, Sharon. Kā referente es gribētu ieteikt komitejas deputātiem, kolēģiem, balsot par šo ziņojumu, bet godīgi man jāsaka, ka, manuprāt, mēs būtu varējuši sasniegt labāku rezultātu, un ar to es domāju, nedomāju to, ka mēs nepaturētu mūsu atšķirīgās pieejas par uh, svarīgiem jautājumiem, piemēram, par uh, NEU FTT. Uh, Bet, kas manuprāt ir vēl svarīgāks par to, ir svarīgāk spēt aizstāvēt parlamenta ticamību un šīs komitejas ticamību, rīkoties saskaņoti un uh, balstoties uz to kopīgo pamatu, ko mums izdevās panākt ar lielām grūtībām. Tātad vēlreiz gribu uzsvērt, ka uh, mēs varējām sasniegt labāku rezultātu. Nesmu simtprocentīgi apmierināta ar rezultātu, bet es domāju, ka vēl turpmākajās nedēļās pirms balsojuma plenāru sēdē mēs varam censties eh, panākt to, ko es tikko teicu, balstīties uz to kopējo nostāju, kur mēs panācām ar lieliem pūliņiem. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad mēs balsosim elektroniski. Uh, par šo te tekstu ar grozījumiem. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 4 pret, 6 atturējušies. Well done, miss... Apsveicu Podematas kundzi. Labi, we, we still have quite an important. Mums vēl joprojām ir jāizskata viens svarīgs darbkārtības punkts par līgumu, tāpēc lūdzu jūs tos, kas atstāja zāli, dariet to ātri un klusu. She's the one running away and stopping us from starting. Hmm. Correct. Right. Edward, Who is going first? Edvard, kurš izteiksies pirmais? Right, we're now moving on. Tagad pāriesim pie devītā darba kārtības punkta - grozījuma izdarīšana līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantā. Man ir divi referenti šeit nosaukti, un kurš izteiksies pirmais? Ciklūnas kungs eh, pirmais izteiksies. Lūdzu, Edvard. Uh, thank you. Paldies. Kā mēs zinām, tad eh, šī eh, ziņojums balstās uz 16. decembra padomas lēmumu un varu aiztaupīt komitejas deputātiem garu izklāstu par šo situāciju, jo mēs visi ļoti labi apzināmies, kas tad noved pie tā, kā dalībvalsts padomē izlēma šādu lēmumu pieņemt. Tā kā tas ir bezprecedenta solis, tad procedūra ir tāda, kāda tā ir. AFCO ir jāsniedz uh, atzinums, arī mums ir jāsniedz atzinums. Tātad mēs abas uh, komitejas sniedzam atzinumu. Mēs pēc iespējas konsultējāmies savā starpā, lai nodalītu mūsu atbildīgas jomas. Uh, mūsu ziņā ir vairāk saturiskie jautājumi saistībā ar mūsu komitejas mērķiem, un AFCO izteikties, izteiksies vairāk par procedūras jautājumiem. Uh, Un tomēr dažkārt, tā kā tas gadās, eh, lietas pārklājas un eh, mēs varētu varbūt arī atsaukties uz šādu pārklāšanos nākotnē. Mēs eh, šeit abas grupas, kurām ir jāsastāda šis ziņojums, esam viensprāts, ka tas mehānisms, kas tiek piedāvāts, pilnīgi noteikti ir nepieciešams instruments, un tomēr tas nav vienīgais instruments un vienīgais mehānisms, bet tas ir tikai viens no mehānismiem. Un tam papildus ir vajadzīgi citi pasākumi, daudz citu pasākumu, par kuriem mēs diskutējam ekonomikas pārvaldības pakets kontekstā. Apsvērumos mēs ļoti skaidri iezīmējam uzsvaru šajos ziņojumos attiecībā uz papildus pasākumiem, kas ir jāveic papildus šim stabilitātes mehānismam. Un mērķis ir uh, mazināt riskus finanšu stabilitātei, tā skaitā arī stiprinot uh, preventīvo un korektīvo mehānismu uh, daļu stabilitātes un izaugsmas paktā. Būs vajadzīga arī stingrāka uzraudzība nacionālajiem budžetiem un jaunu procedūru izmantošana attiecībā uz makroekonomikas līdzsvaru nodrošināšanu. Otrajā apsvērumā, kur mēs uh, šeit ietvērām vienojoties Un tur mēs runājam par to, ka solidaritātes princips eh, starp dalību valstīm, eh, jo īpaši tām dalību valstīm, kas ir Eirozonā, lai risinātu eh, jautājums, kas ir kopīgi šim zon, šai zonai - ilgtermiņa un vidētermiņa konkurētspēja un makroekonomiskais nelīdzsvars starp valstīm ir jārisina. Pārējie divi attiecas uz faktu, ka Tā kā šis ir līguma grozījums, tad mēs šeit nevaram iedzināties detaļās. Noteikti daudzi iebildīs, daži gribēs minēt eiro obligācijas, citi savukārt nē. Tāpēc mēs teicām, ka komisijai vajadzētu izstrādāt detalizēts noteikums par to, kā šis mehānisms būtu jāpārbauda un kā tam jādarbojas. Uh, un uh, jānosaka arī, kādus uh, instrumentus vēl varētu lietot šajā kontekstā. Un visbeidzot, mēs sakām, ka komisijai vajadzētu skatīt citus mehānismus, ar kuriem varētu nodrošināt Eirozonas finanšu stabilitāti un uh, arī jāizsaka attiecīgie likumdošanas priekšlikumi. Runājot par pantiem, kāda tiek piedāvāti, ko piedāvā padome. Šeit mēs uzskatām, ka mums ir nedaudz cits skatījums uz šo mehānismu. Mēs šo mehānismu redzam kā tādu, kas uh, vadītājiem dod iespēju rīkoties, dodot tādu uh, instrumentu, kas ir tikai jāaktivizē. Un tad, kad tiek lietoti vārdi kā aktivizēt, tad uh, Tad, tad, tad tas ir tāds kā instruments, kas ir tikai jāaktivizē. Uh, Un tad vēl viens vārds uh, neat, neaizvietojams, un tas izskatās, ka menedžeriem būtu jākonsultējas un jāveic šis uh, svarīgais solis, uh, tad, kad tas ir neatliekams. Tātad, ja 100% vēlētāji uzskata, ka jā, jāiedarbina šis mehānisms, mēs uzskatām, ka šis pāns, kas ir mainīts līgumā, tam nebūtu jābūt tik detalizētam, un mēs piedāvājam šos te vārdus activated un indispensable, un būtu jāsvītro. Tātad, lai to aktivizētu, tad, kad tas ir nepieciešams. Šis ir līguma pastāvīgs grozījums, un tāpēc mums šķiet, ka nevajadzētu šeit uh, līgumā ielikt klāt šādus ierobežojošus formulējumus, kas var ļoti apgrūtināt mūsu dzīvi nākotnē. Un tagad eh, pēdējais, bet arī ļoti svarīgs papildinājums. Deputāti to ir teikuši, Trišē to ir teicis, un citi arī to pašu ir teikuši, un proti te ir runa par to, ka uh, šīs lietas būtība eh, nav eiro krīze, bet eh, krīze atsevišķās eirozonas valstīs. Tātad, kad mēs runājam par mehānismu vai fondu, tad eh, tā palīdzība ir vērsta nevis uz eiro, bet uz tām valstīm, kam šī palīdzība ir nepieciešama. Tāpēc mēs nevaram neatsaukties uz eirozonas valstīm. Uh, jo tās dos ieguldījumu solidaritātes garā un tās uh, arī sagaida palīdzību, tad, ja tam tāda ir vajadzīga. Tātad es domāju, ka, un mēs domājam, un mēs uh, izsakām attiecīgus priekšlikumus, ka visām Eirozonas dalību valstīm vajadzētu gūt labumu no šī mehānisma. Un teikt, ka tas tiks izmantots, jeb aktivizēts tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu eirozonu stabilitāti kopumā. Tātad valstī pierādīt, ka tās problēmas, parādi un uh, līdzsvar trūkums un krīze ietekmē visu eirozonu un visu eiro kopumā, vairākums valstu to varētu bez šaubām pierādīt, bet ir mazas valstis, kam varbūt būtu sarežģīti to izdarīt. Un tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai visi uh, ieguldītāji varētu saņemt šādu iespēju, saņemt palīdzību. Un tas ir konkrēti jāmin, ka tās uh, valstis, kurās eiro ir valūta, uh, būtu uh, jādod viņām tiesības izmantot šo sistēmu. Uh, Un tie ir tie grozījumi, kurus gribēju stādīt priekšā, kādus piedāvājam šajā ziņojumā. Es neminēju neko, kas jau tika apspriests ar AFCO par procedūrām, vai tam būtu jābūt vienā vai otrā pantā, to es atstāšu viņu ziņā. Paldies! Thank you very much, Jean. Paldies, Žanpāl Lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu precizēt divus jautājumus. Pirmkārt, Citrojot vārdu nepieciešams, mēs gribējam izvairīties no juridiskām debatēm, tāpēc ka tad, kad ir tekstā tādi jēdzieni, um, kas izvērtē situāciju, tad mēs varam uzsākt debates bez ga gala un nevaram noskaidrot, kas ir nepieciešams, ka, kas nav. Vai uh, gaisa elpošana ir nepieciešams, jā, vai gaisa elpošana, ja tas ir piesārņots, ir nepieciešams vai nav eh, nepieciešams, un, vai, uh, un tā mēs varam turpināt bez savu gālam. Tālāk par otro punktu, ko norādīja Ciklūnas kungs par solidaritāti ar Eirozonas valstīm, vēlu sacīt, ka um, mēs vēlējāmies ar šo tekstu uzsākt debates, lai nepaliktu nekādas neskaidrības par to, ko mēs saprotam ar eirozonu un ka tas attiec uz eirozonu un krīzes atrisināšanas un palīdzības mehānismu grūtībām eirozonā ir izmantojami ekskluzīvi globālā veidā, ja ir globāla problēma eiro, vai arī, vai eh, kā tikko tas tika skaidrots, ir iespēja iesaistīt šos mehānismus tad, kad kāda no Eirozonas valstīm saskars ar eh, tādām grūtībām, eh, kas var apdraudēt Eirozonu. Un šeit lai, to es saku, lai diskutētu vairāk un norādītu, ka e, tās ir tādas atklāsmes, kas radās strādājot pie šī ziņojuma. Un šeit mums rodas nopietnas bažas par to, ka līguma grozīšana, e, kur mēs nedomājam, ka teksts būtu jāmaina pārāk dziļi, neradītu šādas jaunas neskaidrības un pārpratumu iespējas. Mums ir jādomā par to, kādas ir e, tiesu prakses un precedenti dažādās valstīs, tāpēc izvairīsimies no e, pārpratums izraisošām neskaidrām frāzēm, kas var apdraudēt visu šo e, situāciju. Un, un to es gribēju e, piebilst pie, e, pie mana līdzreferenta sacītā, un viņa teikto es atbalstu. Paldies! Ramon. Paldies, Ramon! Man liekas, ka tu esi Alde ērnu referents. Paldies, priekšsādātājs kundz, dārgie kolēģi. Lisabons līgums uh, tika apspriests tad, kad uh, Eiropas ekonomika auga, bet uh, šī krīze parādīja, ka Lisabonas līgums nav pietiekams pamats, lai sagatavotos šādām situācijām, kādā tagad atrodamies Eirozonā. Un tāpēc šajā izšķirošajā brīdī Eiropas saimnībai esmu priecīgs, ka dalība valstis saprot, cik būtiska šī situācija, ka Eirozonai jārīkojas proaktīvi, lai arī iznāca savas problēmas un stātos pretī nākotnes izaicinājumiem. Eirozonai ir jābūt plaši aizstāvētai, bet bez eiro šī finanšu krīze daudzām valstīm būtu bijusi smagāka. Arī Spānija, mana valsts, būtu to vidū, un šis uh, Lisbonas līguma grozījums, kurus atbalstu, ir ļoti svarīgs pirmais solis ceļā uz labākas ekonomikas pārvaldības sasniegšanu Eiropas Savienībā. Reformu veikšana šodien garantē stabilitāti nākotnē. Un vispēcot, es nedomāju, ka mums vajadzētu palikt tikai pie šī korģējošā līmeņa lai saglabātu ES finanšu stabilitāti, finanšu stabilitātes mehānismam vajadzētu būt instrumentiem arī preventīvo jomā, dodot dalībvalstīm, kam ir spēcīga ekonomika, pieeju kredītlīnijām. Paldies! Um, thank you. Uh... Paldies! Ivo. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man nav nekas daudz piebilstams, nekas jauns un nekas, kas varētu kaut kā uzlabot tekstu. Mans viedoklis ir tāds, ka līguma grozījuma formulējums jau stundām ir apspriest, to stundām ilgi apsprieda dalību valstu vadītāji, un tāpēc es diezgan skeptiski raugos uz iespēju, ka šis formulējums var tikt grozīts šeit parlamentā vai komitejā, ka mēs būtiski varēsim to grozīt ar kaut kādu kompromisu. Mans grozījums, kurus iesniedzu, tādu ir trīs, un tas attiec tikai uz formulējumu, es lūdzu šeit skaidrojumu, man nekas vairāk nav sakāms. Paldies! Paldies! Silvija Jurgens Klute un Igo Mendes de Vido. Lūdzu, Silvija. Euh, paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, referentiem, kas paveic šo darbu. Jātājums ir labi zināms, un vispirms sam vēlos sacīt, kā pēc Vācijas konstitucionālās tiesas prasības mēs grozam līgumu. Es augstu cienu šo tiesu, bet Vai tad, kad um, lietas skar mūsu pamatlikumus, nevajadzētu būt prasīgākiem? Bet uh, esmu šokēta, ka līguma pārskatīšana notiek tikai angļu valodā. Esmu pilnīgi šokēta, ka dalībvalstis uzskata, ka ir tik steidzami, uh, ka var nerespektēt vienu no demokrātijas viselelementārākajām prasībām. Es to būtu pateikusi vācu. Es to pašu varu pateikt arī vācis. Otrkārt Mēs kā mēs šajā sakarā, pārskatīšanas sakarā esam ļoti neizdevīgā situācijā, jo tad, kad mēs paredzējām Eirozonas ekonomisko pārvaldību reformēt, tika lēmts neskarties klātiem līgumiem, un komisija pieņēma vairākus uh, E, vairākus nozīmīgus nosacījumus, bet tie ne, neaiztika līgumus. Un lūk, trīs mēnešus vēlāk savā milzīgajā viedumā, un es to gribētu e, sacīt to citiem kolēģiem, kur, e, kuri pa, parlamentu uzskata par kaut ko, un ja valstu valdība vado, vadītāji pārdomājuši, mēs arī gribam pārdomāt. Es domāju, ka tik tiešām mums tiek pateikts, kā mēs diskusiju varam atsākt, un mēs to atsākām konkrēti. Uh, ar vien, pie viena no pantiem, uz kur, kur ir runa par ekonomisko pārvaldību. Tad, kad mēs runājam par sankciju stiprināšanu, par automātisko, pusautomātisko raksturu termini nevienmēr ir skaidri. Tad mums ir jāskaidro, jāredz, kas ir teikt 128. pantā, un es no savas puses gribētu izteikt priekšteikumu, kas varbūt netiks eh, pieņemts, bet tad, kad mēs eh, skatām 136. pantu par pasākumiem, kas ir jāveic Eirozonā, uh, tad mums ir jābūt konsekventiem un no, nu, jānodrošina ekonomiskās pārvaldības paketē visa juridiskā bāze, lai mēs būtu pasargāti no jebkāda veida apstrīdēšanas šajā jomā. Un tāpēc es aicinu jūs visus nevis vienkārši pieņemt gan steidzamo ārkārtas procedūru un norādes, kas nāk no eh, pa, eh, padomes puses, Ehm, tad, kad tiem tā patīk, franču valodā bija teiciens, ja to vēlas karalis, to vēlas likums, bet eh, bez to nevarētu šoreiz pieļaut. Paldies. Uh, Jorgen. Jorgen. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es jau iepriekš teicu, ka mūsu politiskā grupa ļoti kritiski raugās uz šo jautājumu, ne jau tā, ka mēs būtu pret grozījumiem principā šajā uh, jomā, bet šī e, pas, pātrinātā procedūra nav pieņemama. To gan tagad nevar vairs grozīt, un tomēr gribētu piebilst, ka šeit mēs redzam demokrātijas e, deficītu, e, ja šajā grozījumā tiek tik ātri dzīti cauri. Paraugoties uz pastāvošo tekstu, neesmu īsti droši, vai to vajag grozīt. 138 pantu var eh, lasīt to arī tā, ka ekonomikas pārvaldībai vajadzīgais tur ir nos, nosakts, vismaz vācu tūkojumā. Tā tas ir, varbūt, ka to nemaz nevajag grozīt, tāpēc neesmu īsti vairs pārliecināts vispār, vai to vajag. Kas tagad ir angliski pieejams kā grozījumi, tur man būtu šie trīs vārdi, the strict conditionality, šie striktie noteikumi. Manuprāt, tie ir nepiemēroti šie vārdi. Šādā veidā šeit nevar ierakstīt striktus noteikumus, kā es vāciski to saprotu, tas varētu būt arī automātisms, ne obligāti, bet tā tas varētu būt uh, tikt iztūkots. Manuprāt, tas nav piemērotākais formulējums. Visādi citādi runājot par uh, mūsu līdzreferentu priekšlikumiem. Uh, Pat ja šeit eh, mani saista mūsu grupas viedoklis, tad tomēr eh, uzskat, ka šie eh, grozījumi un šis formulējuma gars ir atbalstāms. Solidaritāte tiek nostādīta prie, priekšgalā un tas ir labs risinājums. Tas bija mans piezīmes par to. Paldies. Thank you, uh, Mr. Men Paldies, Mendes Devigo kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šorīt AFKO komitejā notika debates eh, par reformas juridisko mm, apjomu, ko es šobrīd šeit neskatīšu, bet runājot par jautājumu ekonomisko būtību. Iesākumā gribu eh, piekrist tam, ko sacīja Ciklūna kungs ka atsaucoties uz to, ko mums piedāvā padomas teksts, šis eh, piesardzības mehānisms ir viens, viena no sastāvdaļām. Un es negribētu visu šo mehānismu ielikt eh, kopējā struktūrā eh, tam, ko mēs saucam par ekonomisko pārvaldību, kur ir ļoti daudz dažādu sastāvdaļas, ko šī komiteja skata, kur ir, kas ir kompetenta, uh, sākot ar Eiropas pusgadu un, un, un likumdošanas tekstiem, ko mēs skatīsim drīzumā par, e, par eiro, eiro obligācijām un tā tālāk. E, tā ir viena no daļām, un tā kā tā ir viena no daļām, es gribētu, ka mēs, negribētu, lai mēs pieļautu e, kļūdu pārveidot šo vienu sastāvdaļu par kaut ko kapitālu. Un tad, kad mēs sakām šī sastāvdaļa kādā pamat instrumentā eirozonām, tad eh, mēs mazāk eh, uzmanī, eh, nozīmes piešķir citiem instrumentiem. Un tas, ko es gribētu sacīt par pie, piedāvātiem grozījumiem, man ievieš bažas referents sacītais par iekļaušanu, ne tikai par e, eirozonas, bet arī dalībvalstu iekļaušanu. Jo Lasot šo tekstu, man šķiet, ka tiek piedāvāts, ko piedāvā referenti, ir um, beilauts, ja palīdzība tām valstīm, kas ir grūtībās. E, tā nav palīdzība kādai vienai valstī, tas jau paredzēts 128. pantā līgumā. Bet es izprotu Eh, bažas, eh, ko pauda ciklūnu kungs. Tomēr es eh, negribētu to tādā veidā formulēt. Šeit ir teikts, kā tā ir vienošanās ar Eiropadomi un padomu par to izlems, un mūsu manevrēšanas iespējas šeit ir visai nelielas. Taču es domāju, ka tā, mums būtu jāpieliek nopietni pūliņi pārdomājot, ka vai um, pārslogojot šo stabilitātes fondu mēs neierobežojam citu instrumentu e, tvērienu, kas ir atkal mūsu rīcībā visās uh, ekonomiskās pārvaldības jomās. Um, Un tāpēc priekšsēdētāji noslēgumā gribētu iesniegt eh, grozījumus šim atzinumam, taču tie būtu, lai ierobežotu stabilitātes eh, fonda um, darbības apjomu. Manuprāt, mēs šobrīd graujam pamatus un graujam konsekvenci tam, uh, E, kam, ka, kam šis fonds ir paredzēts. Taču e, es grozījumus iesniegšu un attiecīgi arī tos aizstāvēšu priekšsēdētāji. Paldies! Paldies! Neviens cits e, laikam nelūdz vārdu, tad es dažus vārdus no savas puses sacīšu. Piekrīt tiem, kas saka, ka līguma īstenībā nav jāgroza, lai šādas mehānismas ieviest, kādas esam ieviesuši. Tādēļ ja esmu nobažījusies, ka izņemot, ja mums izdosies ļoti precīzi noformulēt grozījumu, mēs aizslēgsim šīs durvis, kas iepriekš bija pavēršās. Es domāju, ka Edvards mums parādīja, kā durvis var tikt aizvērts mazai dalībvalstī lai tās nogrimšana neietekmētu Eirozonu kopumā. Tādēļ es apsveicu viņa piedāvātos grozījumus. Saprotu šeit, ka ir vajadzīgi ļoti precīzi formulējumi. Tā kā es padomāšu, kā to pašu pateikt citos vārdos Mendes de Vigo kungs un varbūt citi uh, arī droši vien pie tā piestrādās, bet principā esmu simtprocentīgi šo grozījumu atbalstītāju. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka sākotnējais formulējums, kādu piedāvāja dalībvalstīs, uh, uzskatu to par diezgan bīstamu un nedomāju, ka tas mums kaut kādā ziņā īpaši palīdzētu vēlētos, lai padomu dažkārt drusku vairāk ieklausītos parlamenta sacītā. Eh, laikam ejot, mums eh, izrādas bieži drīzāk taisnība nekā viņiem. Grozījuma termiņš ir ļoti drīz, 3. februārs pusdienlaika, mums nav daudz laika, Un tad 10. februārī bū, līdz tam tiks grozums skatīt. Eh, balsojums komiteja 14. februārī eh, Strasbūras pirmdien, kā jau priekš sacīja, un tad AFCO komitejā ziņojums ir 17. februārī, un tad 1. martā varbūt plenāra sēdē varētu notikt balsojums. Patreizējais grafiks lūk. Tātad paldies. Kā jau tika teikts, laikam strādāsim tikai angļu valodā. Diemžēl tā un tas ir. Un tagad komitejas form, sanā, uh, formālā uh, nekas nebūtu ar skatāms. Nākamā sanāks sēd būs 7. februāris. Tagad mums būs in kamera diskusija eh, attiecībā uz uh, aģentūru uh, izpildirektoriem. Tie, kas piedalījušies diskusijās, var palikt šeit. Pārējos aicināt sadzāli. Paldies!